La seduta è ripresa. Atsākam darbu. Vēlos jūs informēt par trešo balsošanas laiku un tā rezultātiem, un tie tad ir sekojošie. Galīgie balsojumi. Es stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada pieņemt. Grozījumi regulās, e, reaģējot uz Covid pandēmiju, pieņemt. Konkurences politika pieņemt Nodokļu jautājumu apakškomitejas izveidi pieņemt. Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu pieņemt. Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos pieņemt. Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu pieņemt. Pa, rezolūcija par Čehiju. 11. Eh, paragrāfs pieņemts. 14. pirmā un otrā daļa pieņemta, 20. Eh, pieņemts, 21. pieņemts, 45. trīs daļās, pirmā daļa pieņemta, otrā daļā pieņemta, trešā daļa pieņemta. 49. punkts pieņemts. Apsvērums A divās daļās, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. Rietumbalkāni. 32. grozījums noraidīts, 33 noraidīts, 34 noraidīts, 35 noraidīts, 9. pieņemts, 10. pieņemts. Pirmā rinkopa S punkts pieņemts, 36. grozījums noraidīts, T punkts pirmajā rinkopā pieņemts, 11. grozījums pieņemts, 12. pieņemts, 13. pieņemts, 37. noraidīts. Pirmais punkts, apakšpunkts AQ, trīs daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. 14. grozījums pieņemts, 38. noraidīts, 39. noraidīts, 15. pieņemts, 40. noraidīts, 16. pieņemts, 41. noraidīts, 17. divās daļās, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa noraidīta. 42. grozījums pieņemts, 18. pieņemts, 19. pieņemts, 20. pieņemts, 21. pieņemts, 22. pieņemts, 23. pieņemts, 24. pieņemts, 1. grozījums pieņemts, 2. pieņemts, 3. pieņemts, 4. pieņemts, 25. noraidīts. 26. noraidīts, 27. noraidīts, 5. pieņemts. Apsvērums J pieņemts, 28. grozījums noraidīts, 6. pieņemts, 7. pieņemts, 8. pieņemts, 29. noraidīts, 30. noraidīts, 31. noraidīts. 10. grozījums pieņemts, 5. noraidīts, 1. noraidīts, 11. noraidīts, 6. noraidīts, 15. punkts divās daļās, pirmā daļa no, pieņemta, otrā daļa pieņemta, 7. grozījums noraidīts, 17. punkts pieņemts, 2. grozījums noraidīts, 3. noraidīts, 24. punkts divās daļās, pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa pieņemta. 26. punkts. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa pieņemta.